vidusjūrā. Paldies! Paldies, līdz ar to debats ir beigušās. Balsojums par šo ziņojumu rīt noris, norisnies rīt pusdienas laikā. Nākamā sanāksme būs rīt no 8.30. Darba kārtība ir pieņem, pieejama attiecīgajās mājas vietnās, un līdz ar to šī vakar sēde ir beigusies, un vēl visiem labu vakaru!